der präsident! Atkal atsākam sēdi. Labdien, vēlreiz! Otrās balsošanas rezultātu paziņošana kā jau ekrānos tiks parādīts. Tie tiks arī izdrukāti un uh, būs arī tiešsaistē zināmi. Tā ka es nelasīšu atsevišķos rezultātus. Otrā grozījuma kārta pār uh, eh, protestu pret rasismu pēc Džorda Floida nāves, kā apsvērums četrās daļās pieņemts, 42. pieņemts, 3. grozījums pieņemts, 16. grozījums noraidīts, grozījums 4 un 34 pieņemti, grozījums 58 noraidīts. Te apsvērums divās daļās. Tā tam gan nebija jānotiek saka priekšsēdētājs, divās daļās. Abas daļas pieņemtas. Te apsvērums 9. grozījums noraidīts, 59. grozījums pieņemts, līdz ar to U apsvērums sākotnējais teksts atkrīts divās daļās. 60. grozījums noraidīts, 17. grozījums noraidīts, grozījums 34 noraidīts, 5. grozījums noraidīts, 18. grozījums noraidīts, arī 19. grozījums noraidīts. Nākamais Hongkongai piemērojamais ķētēra valsts drošības likums un nepieciešamība es aizstāvēt augstu Hongkongas autonomijas līmeni. Paragrāfs viens eh, sākotnējais teksts pieņemts, astotais noraidīts grozījums, devītais, desmitais noraidīts, vienpadsmitais grozījums noraidīts, divpadsmitais grozījums noraidīts. Sākotnējais teksts, sastais paragrāfs eh, pieņemts, grozījums seši noraidīts, grozījums trīspadsmit noraidīts. 12. paragrāfs sākotnējais teksts pieņemts, 13. paragrāfs pieņemts, 15. sākotnējais teksts pieņemts, 22. sākotnējais teksts abās daļās pieņemts. Nākamais grozījums numur 1 noraidīts, grozījums numur 2 noraidīts, grozījums numur 3 noraidīts, grozījums numur 4 noraidīts, 5 noraidīts un 7 noraidīts. Mēs tagad turpināsim ar uh, 2020. gada Austrum partnerība 1.9. balsots blokā noraidīts, pirmais paragrāfs V punkts, sākotnējais teksts pieņemts. Nākamais stāvoklis Schengen zonā pēc Covid-19 uzliesmojuma, balsojums blokā 1 līdz 3, 5 līdz 6, 10 līdz 11. Tie ir noraidīti, grozījums numurs 7 noraidīts, sākotnējais teksts Paragrāfs 7 abās daļās pieņemts, grozījums 8 noraidīts, grozījums numur 9 noraidīts. Sākotnējais teksts paragrāfs 13 abās daļās pieņemts, sākotnējais teksts paragrāfs 15 abās daļās pieņemts, paragrāfs 16 sākotnējais teksts pieņemts, apsvērums B abās daļās pieņemts, apsvērums E abās daļās pieņemts Ceturtais grozījums noraidīts. Grozījumi. Nesaka priekšsēdājums, atvainojiet. Pārobežu un sezonālo darbņēmēju saistībā ar Covid-19 9 Eiropas aizsardzība. 3, 6, 3, 6, 10 grozījums noraidīts, 14 grozījums noraidīts, 12 pieņemts, 15 noraidīts, 16 grozījums noraidīts, paragrāfs 4 oriģināla teksts pieņemts. Grozījumi 4 un 7 noraidīti, paragrāfs 14 sākotnējais teksts pieņemts, paragrāfs 15, 13 grozījums noraidīts, 8 grozījums pieņemts, sākotnējais teksts 19. paragrāfam abās daļās atkrīt. 20. sākotnējā tekstā pieņemts, 21. paragrāfs grozījums 1, pirmā daļa pieņemts, otrā daļa noraidīts. 11. grozījums pieņemts, tad uh, identiskie grozījumi 259 pieņemti, apsvērums O sākotnēs teksts pieņemts, apsvērums P sākotnēs teksts pieņemts. Tik tālu balsošanas rezultāti otrai balsošanas kārtai, tagad trešā balsošanas kārta. Tā sākas tagad, uh, būs uh, līdz 19. Tā pati balsošanas procedūra kā iepriekšējās reizēs. Sākam balsot, līdz 19. jūs varat balsot un rezultātus trešai balsošanas kārtai šeit paziņos pulkstens 21.30. Līdz tam brīdim pārtraucu sēdi.